the camera uh -huh. will, yeah, yeah, yeah. will take okay. me and you have to... So, uh, dear colleagues, uh, good morning. Cienījamie kolēģi, labrīt. Es jūs uh, sveicu pēc vasaras pārtraukuma mūsu starptautiskās tirniecības komitejā. Es ceru, ka esat labi atpūtušies un ka mēs tagad mm, varam Uh, gatavoties visai karstajam rudenim, uh, kas būs karsts vismaz dažās dalībvalstīs, jo tās būs vēlēšanas. Es uh, šodien aizstāju Berntu Langi, mūsu priekšsēdētāju. Pirmais mūsu darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana, un es vēlētos, lai jūs ņemtu vērā izmaiņas astotajā punktā. Uh, šis punkts tiks izskatīts uh, pirms sestā un septītā punkta, uh, un proti atzinums par Kazahstānu. Ja jums nav nekādu iebildumu, tad es piedāvāju pieņemt šo darba kārtības punktu, apstiprināt darba kārtību ar šīm te izmaiņām. Otrais punkts protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 19. un 20. jūnijā un 10. un 11. jūlijā šajā gadā. Protokolu projekti tiks uzskatīti par apstiprinātiem, ja līdz sanāksmes beigām netiks iesniegtas nekādas iebildes. Un līdz ar to esam nonākuši pie trešā punktu priekšsēdētāja e, paziņojumi par koordinātoru lēmumiem, ko koordinātori pieņēma 19. jūnija sanāksmē un 10. jūlija sanāksmē. Tie ir iekļauti mūsu komitejas sanāksmes protokolā, un arī eh, šos lēmumus varam uzskatīt par apstiprinātiem, ja vien līdz šīs sanāksmes beigām netiks iesniegtas kādas iebildes. Tālāk ceturtais punkts eh, - priekšsēdētāja sanāksmes vadītāja paziņojumi. Eh, kā jūs zināt, mūsu sanāksmes tiek eh, straumētas un mums ir tulkojums nodrošināts tādēļ saku sveicināti visiem, kas mūs skatās tiešsaistē. Un, lai atvieglotu tulku darbu, es jūs lūgtu runāt tādā saprātīgā ātrumā grozījumu iesniegšanas eh, termiņš eh, mandātu sarunām starp Eiropas Savienību, Austrāliju un Jaunzēlandi vēl netika paziņots mūsu 11. jūlijas sanāksmē. Mēs tad apspriedām šos ziņojumus ar mūsu pastāvīgo referentu Kaspārī kungu par rekomendācijām sarunām ar Austrāliju un Jaunzēlandu. Tagad es varu paziņot arī mm, termiņu uh, grozījumu iesniegšanai, un tas ir 20. septembris pulksten 18. Nu tad daži jaunumi. Uh, brīvās uh, tiesniecības uh, nolīgums tiek provizoriski piemērots ar starp Eiropas Savienību un Ukrainu no 1. janvāra 2016. gadā, bet no 1. septembra stāsies spēkā pilnā mērā jaunais asociācijas nolīgums, ieskaitot arī DCFTA, kad ES būs pabeigus attiecīgās formalitātes. Un, uh, Parakstīšana ar Ukrainas pusi ir paredzētas nākošajā nedēļā Strasbūrā, pēc tam, kad oficiāli tiks publicēts nolīguma teksts un vienošanās. Piektais darba kārtības jautājums. Stāvoklis pašlaik notiekošajās trilogu sarunās. Kopš pagājušās Inta sanāksmes ir notikusi viena trilogu sanāksme, kas notika 12. jūlijā, un e, tas ir priekšlikums par e, jauno antidempinga aprēķinu metodiku, un mūsu referents ir e, Salvatore Cicu. Un 31. augustā notiks nākamais trialogs. Un es vēlējos atgādināt, ka šī priekšlikuma mērķis ir izveidot tādu uh, metodiku, uh, kas būtu vērsta uh, uz eh, tām valstīm, kurās tiešām ir liela tirgus kropļojumi. Un jūnijā mēs to apspriedām. Pirmais trilogs notika 12. jūlijā, un um, tas iezīmējās ar ļoti konstruktīvu diskusiju par galvenajiem elementiem šajā priekšlikumā. Un tas turpināsies rīt, rīt būs otrais trilogs, un pavisam īsi pēc tam mūsu referents varēs mūsu komitejas locekļus iepazīstināt ar rezultātiem. Un, kā jūs atceraties, mēs vienojāmies mainīt darba kārtību. Tagad izskatīsim astoto darba kārtības punktu. Uh, Eh, kas ir normas un vispārīgi principi par dalību valstu kontrolas mehānismiem, kuri attiecas uz komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu. Un referents ir Vims Vandekamps. Tagad mums būs pirmā viedokļu eh, apmaiņa eh, par likumdošanas priekšlikumu, kas aizstās tā saucamo komitoloģijas regulu par komisijas īstenošanas pilnvarām. Un tagad es arī uzreiz došu vārdu referentam Vimam Vandekampam izklāstīt savu viedokli. Liels paldies, priekšsēdētāji! Ir lieliski visus jūs redzēt atkal, un es ceru, ka visi ir veselīgi un atpūtušies. Es gandrīz gribēju teikt, eh, priecājos, ka visi ir pārdzīvojuši brīvdienas, bet tas tā eh, negatīvi skan. Es ceru, ka jūs eh, izbaudījāt brīvdienas un esat gatavi pievērsties darbam. Priekšsēdētāji, šis grozījums komitoloģijas regulai nu nav tā pati interesantākā tēma. Uh, tā nav tā, kas pievilinās mēdījus un žurnālistus, un viņi par to īpaši nefanos. Bet jāsaka, ka politiski šis jautājums ir ārkārtīgi jūtīgs. No vienas puses tas ir ļoti tehnisks, bet ir vairākas īstenošanas problēmas, un mēs ar tām esam sastapšies dažu ļoti svarīgu tiesību aktu izskatīšanas laikā, piemēram, par ģēmo, uh, kad parlaments, padome un komisija ir apstiprinājuši priekšlikumus, taču īstenošanas jomā dalībvalstis nav, izdarī, nav veikuši savus nav veikuši savus pienākumus. Uh, savā ziņojumā par uh, Eiropas Savienības stāvokli Junker kungs atzīmēja pagājušajā gadā, ka šāda situācija nav pieņemama. Dalībvalstīm ir jāizt jāīsteno eh, pieņemtie lēmumi profesionālā veidā. It īpaši tad, kad mēs runājam par mūsu darbu Inta komitejā. Un mums ir nācies strādāt pie dažiem ļoti sarežģītiem jautājumiem, piemēram, tirzniecības jomā, piemēram, eh, atsevišķi sadaļas TTIP, eh, CETA nolīgums un citi. Un ja dalība valstis nepilda lēmums un tos neīsteno, uh, vai tās ieņem tādu neitrālu pozīciju, tas galu galā nodara kaitējumu ES e, tēlam. Es te varu minēt pārtikas, lauksaimniecības, tirniecības jomas. Un ir ļoti svarīgi šos jautājumus atrisināt, jo tie visi tieši ietekmē e, dalībvalstis un pilsoņus. Un tieši tādēļ man pieeja ir tāda. Uh, atbalstīt komisijas pozitīvo pieeju šim tematam, un es vēl neesmu gan apspriedies ar ēnu referentiem. Bet ņemot vērā tas, ko ir sacījuši komisāri, atbildīgais komisārs un arī kolēģi, būtu labi, ja mēs ņemtu vērā šos te grozījumu priekšlikumus. Uh, Eh, te nav runa par pilnīgu tiesību aktu pārstrādāšanu, bet par noteiktu aspektu uzlabošanu. Un svarīgi ir, lai arī dalībvalsts paustu viedokli par īstenošanu. Būtu svarīgi, lai komisija varētu mums paskaidrot galvenās izmaiņas, to būtību, un arī man pašam ir radušies vairāki jautājumi. Es pieņēmu, ka Tad, ja lēmums par uh, pārsūdzības komiteju uh, ir darba kārtībā otri, otro reizi un rezultāta nav, uh, jautājums tiek nodots otraizēji izskatīšanai atpakaļ padomē. Vai tas tā ir? Tālāk balsošana pārsūdzību komitejā un rezultātu publiskošana. Uh, Šie jautājumi varbūt tiešām ir tie, kas liktu dalību valstīm beidzot sarosīties. Es gribētu, lai komisija apstiprina arī šo jautājumu. Tad atceros, šķiet, ka viena dalībvalsts, ja nemaldos, Čehija, jautāja, kādēļ nenotiek ietekmes, iz, kādēļ netiek veikts ietekmes izvērtējums. Uh, Eh, es neesmu pārliecināts, ka tas vienmēr ir vajadzīgs, un tomēr eh, jautājums, kur uzdev Čehijas parlaments, būtu izskatāms šeit atkārtoti. Šis ir politiski ļoti jūtīgs jautājums. Tas ietekmē daudzas jomas. Es piekrītu komisijai, ka ir uh, nepieciešams eh, veikt šī tiesību aktu pārskatīšanu, jo dalība valstis nedrīkst izvairīties no saviem procedurālajiem pienākumiem. Nu, tāds ir mans ievads. Es cieši sadarbošos ar ēnu referentiem, ar um, komisiju, lai mēs nonāktu pie pietiekami ātra rezultāta, jo reizēm cilvēkiem šķiet, ka mums ir viss eh, pasaulē pieejamais laiks taču daudzos gadījumos ir nepieciešams pātrināt lēmumu pieņemšanas procesu. Paldies eh, referentam, un tā kā šis ir, eh, šī ir sākotnē viedokļa apmaiņas, došu vārdu komisijai, un tad došu vārdu komitejas locekļiem. Tā kā Klausa kungs no komisijas vispirms izteiksies, eh, Viņš pārstāv atbildīgo nodaļu un uh, lūdzu vārds jums. Paldies priekšsēdētājiem, paldies, uh, Vanda Kampa kungs, par jūsu pozitīvajām uh, piezīmēm par komisijas priekšlikumu. Jūs atbilstoši atsaucāties uz Junkera kunga paziņojumu pirms gada, uh, kad viņš atsaucās uz komisijas priekšlikumu savā uzrunā par Eiropas Savienības uh, stāvokli. Un viņš sacīja, ka tā m, tiešām ir, ir tiesa, ka mēs pilnībā nepārstrādājam šo tiesību aktu, bet e, to uzlabojam. Tieši tā jūs arī sacījāt. Un, un, būtībā komitoloģijas uh, sistēma strādā labi. Um, aptuvenu, aptuveni 1500 īstenošanas uh, tiesību aktu tiek pieņemti katru gadu, un 98% tiek apstiprināti komitoloģijas procedūras eh, procedū, procesā, un mums nav negatīva atsauču par šo procesu. Un mums ir 2% tā saucamā bezrezultāta iznākuma vai nav vote. Tas nozīmē, ka netiek uh, panākts kvalificētais vairākums nedz par, nedz pret attiecīgo uh, tiesību akta projektu. Un tas notiek, kā es jau sacīju, tikai atsevišķās jomās. Bet mums ir tādas situācijas, kad, kā to prasa regula, piemēram, tad, kad ir runa par cilvēku, eh, dzīvnieku un augu veselības aizsardzību, eh, Vandekam kungs atsaucās uz ģēmo eh, regulu, kas ir ļoti jutīgi pēc sava rakstura. Diemžēl tur, diemžēl, šie te divi procenti spēlē lielu lomu, jo tieši šajā jomā dalība valstis daudz biežāk nekā mēs vēlētos nespēja uh, nonākt pie skaidra, eh, skaidras nostājas, vai nu atbalstot, vai noraidot tiesību aktu, un faktiski atstājot to Eiropas komisijas ziņā izlemt par to, kā virzīties uz priekšu. Un tad, kad komisija saņem eh, šo te eh, lēmumu par to, ka nav nekāda lēmuma, uh, ir diezgan grūti izlēmt, vai pieņemt tiesību aktu un turpināt vai nē. Bet eh, dažās ļoti jūtīgās jomās, kā piemēram eh, ģēmo, eh, kā arī regulējums par glifosātu izmantošanu lauksaimniecībā, komisijai ir jāpieņem lēmums par to, ka ir jāpieprasa uh, Da, komisija saņem no ekonomiskā operātora, no komersanta pieprasījumu par tā vai cita produkta atļaušanu vai tirzniecības atļaujas vai lietošanas atļaujas pagarināšanu. Un mēs tad esam diezgan uh, tādā nepatīkamā situācijā un neuzskatām, ka dalība valsts rīkojas atbildīgi E, noveļot visas šīs problemātiskās lietas uz komisijas pleciem, un tad e, mēdījos mēs esam pakļauti ļoti nepopulārām e, diskusijām. Un ko komisija cenšas izdarīt ar šīm jaunajām izmaiņām, respektīvi panākt to, lai dalībvalsts nāk klajā ar pilnīgi skaidru nostāju, lai skaidri pateikt, vai ir par vai pret, un lai um, mēs vēl vairāk varētu samazināt situāciju, kad lēmums netiek pieņemts un tas attiec uz četriem pasākumiem. Pirmais - mainīt balsošanas noteikumus komitoloģijas komitejās, uh, ņemot vērā, tātad pieņemot lēmumu, ka tiek ieskaitītas tikai tās dalība, uh, tikai tos balsojumus, kurās dalībvalsts tieši piedalās, un vai tie ir balsojumi par vai pret. Tā kā visi tie balsojumi, kad dalībvalstu nav vai tās atturas, vienkārši šīs balsts netiks ieskaitītas. Eh, otrs priekšlikums dos iespēju. Eh, es atvainojos, eh, nebiju skaidrs par kādu lietu. Šīs izmaiņas attiecas tikai uz pārsūdzības komitejas stadiju. Tātad tas attiec tikai uz uh, to stadiju, kad uh, lieta tiek nodota um, apelācijas pārsūdzības komitejai. Tātad, un tas, e, šīs izmaiņas, par kurām es runāju, attiec uz balsu skaitīšanu tieši tur. Un pēc tam ir iespēja tālāk nodot uh, šo te lēmumu, kas ir bez rezultāta ministriju līmenim. Bet pārsūdzību komiteja joprojām uh, varēs šeit teikt savu vārdu un spēlēt savu lomu, bet ministriem būs jāiesaistās un jācenšas rast eh, risinājumus. Trešais elements mm, būs nodrošināt iespēju eh, tēmu tālāk nodot izskatīšanai padomēji. Tātad e, uz laiku izņemt to no apelācijas komitejas un tad nodot to padomēji e, un tad iesniegt atpakaļ. Institucionālas lomas e, padomēji šeit nebūs. Un visbeidzot, priekšlikumā mēs cenšamies nodrošināt caurskatāmību, atklātumu balsojumā, lai redzētu, par ko balso kura dalībvalsts. Šobrīd mēs publiskojam tikai rezultātu balsojumā, bet mēs neredzam, kurš uh, ir kā balsojis, kur dalībās ir vispār, kura pret un kura ir atturējusies. Tā kā šis te atklātuma elements būs pilnīgi jauns, un jāsaka, mēs te. Uh, neve, neesam nekādi revolucionāri attiecībā uz pārstrādāšanu, vienkārši mēs pārstrādājam šīs dažas atsevišķās jūtīgās jomas. Šķiet, ka man ir arī kolēģis no DG Trade, kurš arī sniegs jums informāciju no eh, tirzniecības skatu punktu. Jā, tieši tā es arī vēlējos paziņot, ka arī tirzniecības aspekti e, ir tie, ko e, šī te komisija īpaši e, uzmanīgi pēta. Thank you very much. Jā, paldies eh, priekšsādātāji, eh, labrīt, eh, cienījamie klātesošie, tik tiešām vēlētos dalīties mūsu skatījumā par šī priekšlikuma nozīmību tirzniecības jomā un tik tiešām mūsu tirzniecības politikā šajā konkrētajā politiskās plānošanas jomā, kur tiek piemērota komdioloģija, tirzniecības defensīvie pasākumi, tas ir tas lauciņš Un tā tas ir kopš gluži nesena laika, kopš 14. gada februāra šie defensīvie pasākumi netika lemti komitoloģijas kārtībā. Līdz tam tie, tas netika darīts, bet sākot ar 14. gada februāri tas tagad tā ir. Un mums ir saistošies divas procedūras. Pirmkārt, konsultatīvā procedūra, kas šeit nav. Uh, Uh, aktuāla un uh, eksaminēšana, izvērtēšanas uh, procedūra, kuras ceļā tad tiek iegūti šie galīgie konkrētie lēmumi par, par subsīdiem, par šādiem defensīviem pasākumiem. Ja tiek konstatēts, ka ir, ir, ir plašs, nepārprotams, dempings vai tātad pretējā pusē vai tam līdzīgi iesākumi, un spēkā ir ierastā komitoloģijas kārtība ar pāris izņēmumiem ļoti konkrētiem izņēmumiem, kurus īsumā aprakstīšu. Tātad izvērtēšanas komitejā, kā zināt, notiek balsošana, ar kvalificētu balsu vairākumu lēmums tiek pieņemts, un tad ir iespējami vairāki scenāriji. Pirmkārt, ir pozitīvs atzinums, ko pieņem komiteja ar kvalificētu balsu vairākumu. Tas nozīmē, ka komisija tālāk apstiprina to aktu, to lēmumu, ko tā ir komitejai prezentējusi, iesniegusi. Tālāk ir, ir scenārijs, ka netiek pieņemts lēmums, ir šis nulles lēmums komitejā. Nu, tā tad ir nepieciešami turpmāki uh, skaidrojumi par to, kā defensīvie uh, pasākumi darbojas, ko tie nozīmē. Uh, tātad, ja nav uh, lēmuma un ja nav vienkārša balsu vairākuma, tad uh, atbilstoši regulai komisija ir tiesīga pieņemt to aktu, ko tā ir savulaik prezentējusi. Tā ir šādas tiesības. Ja ir vienkārši valsu vairākums pret komisijas piedāvājumu, tad komisijai ir jāierosina pārsūdzība, un jautājums nonāk pārsūdzības komitejā. Uh, ar to specifisko aspektu, ka tātad tas ir tīri tirznieciskas dabas jautājums. Cits scenārijs ir, ka ir šī izvērtēšanas komiteja un tiek pieņems negatīvs lēmums ar kvalificētu balsu vairākumu. Kopš 14. gada februāra situācija ir tāda, ka šī te pārsūdzība ir ierosināta tikai vienreiz, neskatoties uz to, ka Eh, ir eh, bijušas diezgan daudzas apspriešanās, eh, bet parasti izvērtēšanas ceļā ir, ir tātad pieņems pozitīvs lēmums vai nulles lēmums. Vienīgais gadījums, kā tika ierosināta pārsūdzība, bija gluži nesen šī gada februārī jautājumā par uh, saules enerģijas uh, paneļiem uh, jo tur situācija bija sarežģītāka kā citkārt. Un ko es vēlējos īpaši pasvītrot? Vērtējums ir tāds, ka ņemot vērā to ļoti nelielo pārsūdzību skaitu, īpatsvaru, kāds, kāds tas ir bijis, eh, tā, tā šī priekšlikuma ietekme, tā teikt, pēdiņās uz, uz, uz, uz, uz, šo, uz šo situāciju ir nebūtiska šīs pārmaiņas balsošanas kārtībā pārsaucības komitejā neko būtiski nemainīs. Ja runājam par, par teorētisko iespēju jautājumu piespēlēt augstākam līmenim, ministru līmenim, tad ir jāpatur prātā, ka mm, te ir runa par juridiskas dabas instrumentu, viss tur ir ļoti tehnisks, nu, kā rezultātā tiek konstatēt lietas apstākļi, kaitējuma, fakta esamība vai nēsamība, cita apsvērumi. Mums ir tāds noteikts, noteikti eh, obligāti ievērojami termiņi, kuros mums jāiekļaujas, tā kā eh, pat teorētiski pieļaujot, ka ministra visu tiek galā, eh, var tikt pārsniegti termiņi, rasties situācija tāda, ka pārsūdzības komiteja lēmumu nepieņem, Um, un, un, un termiņš ir beidzies, un, un šāda situācija nav pieļaujama. Tā kā mēs vēlamies uh, no nu, šādā veidā uh, ierobežot uh, šī, šī, šī grozījuma priekšlikuma potenciālo ietekmi. Paldies! Paldies, paldies abiem viesiem no komisijas par, par savu ieskatu, par savu analīzi. Tagad vēršos pie cienījumiem locekļiem, ēnu referentiem, kā arī mūsu komitejas locekļiem. Vispirmkārtām S un D Eh, vada Alisija. Jā. Eh, Manuels ir, ir mūsu ēnu referents, eh, bet nav šorīt ieradies, tāpēc runāšu viņu vārdā. Tātad mūsu ēnu referents ir viensprāts ar Eiropas komisiju, ka komitoloģijas sistēma sevi ir attaisnojusi aizdīto gadu garumā, bet tā ir necārskatāma šeit nav tātad politiskās, iebūvēta politiskā atbildība Eh, un tāpēc tā ir izpeln, pamatot izpelnījusies kritiku. Kaut arī lielākoties nepatikšanas sākās eh, ar to, ka jautājumi iestrēga veselības eh, jautājumu komitejās, sarežģījumi ir arī tirzniecības politikas jomā. Atcerēsimies, kad komiteja, kurā bija padomas pārstāvi, nespēja pieņemt lēmumu jautājumā par saules enerģijas paneļiem, un tāpēc uh, Eh, piespēlē politisku atbildību citam jautājumam. Šāda situācija nav pieļaujama, nedrīkst pieļaut eh, šādu politiska strupceļa iespējamību, un eh, Manuels Marels uzskata, ka mm, parlamentam nāktos atbalstīt komisijas piedāvātos grozījumus, kas piedāvā ieviest korekcijas balsošanas kārtībā, tā lai dalībvalstīm būtu pienākums caurskatāmā veidā, atklātā, objektīvā veidā uh, izlemt tām, tām pienākošos jautājumus, nevis uzvēl to visu ministriem. Tomēr manās norāda, ka komisijas priekšsādātājs piedāvājot šos grozījumus nav izpildījis doto solījumu, nav respektējis institucionālo līdzsvaru, nav vēlējies vai, vai, vai, vai nav spējis no parlamentam atvēlēt tam pienākošos lomu un ceram, ka šīs nepilnības tiks novērstas. Paldies, paldies. Turpinām. Atbilstoši mūsu sarakstam, EKR, ALDE, kā ar jums. Neviens no šīm grupām nevēlas izteikties. GOE, zaļie, arī nē. FDD, arī nē. Līdz ar to varam vērsties pie citiem mūsu komitejas locekļiem. Vārds jums, Kristhārdas kundze. Runāšu Nīderlandiešu valodā. Liels paldies par to, kas ir paveikts, tiem, kas to ir paveikuši. Šis tiešām ir jautājums, no kā viss izvairās, kā no zobu sāpēm, bet tas ir ļoti Eh, nepieciešams eh, un svarīgs darbs turpināšu vācu valodā. Un es gribēju runāt par komitoloģiju un deleģētajiem aktiem, par komitoloģijas monitoringu, ietekmes eh, izvērtējumu un tā tālāk. Un faktiski rezultāts vienmēr ir uh, vienāds vienmēr notiek uh, strīdi par kompetenci. Tātad mums mūž, varbūt tas ir nedaudz pārspīlēti, bet uh, faktiski tā ir tāda uh, sacensība par kompetencēm starp institūcijām. Vienmēr viens un tas pats. Un uh, šķiet, ka dalība valstis uh, it kā nemaz nezina, ka viņu pašu ministri ir vienojušies par to vai citu jautājumu. Uh, savā starpā, un dažiem šķiet, eh, ka viņiem nav nekāda sakara ar to, kas ir noticis eh, Briselē. Tā kā mums varbūt beidzot vajadzētu panākt to, eh, lai tiešām atklātībai tiktu paziņots tas, kā kurš par ko ir balsojis. Un uh, visa eh, šī te um, lieta vienmēr tiek attaisnota ar sarežģītību, kurš par ko ir atbildīgs, atbildīgs kam būtu jābūt uh, dažādās komitejās, kas par ko atbild, bet, ja mēs runājam no likumdošanas viedokļa, tad ir ļoti grūti uh, vienmēr perfekti noteikti, kas par ko ir atbilst, atbildīgs, taču no otras puses likumdošanā tas ir diezgan skaidri noteikts. Un e, tādējādi mēs varētu samazināt e, šī jautājuma risināšanas vai procesa sarežģītību. Un es gribētu e, atzīmēt to, ka mēs esam apspriedušies arī kolēģiem šeit parlamentā. Uh, Ir svarīgi, eh, cik daudz dažādu politikas jomu tiek izskatītas eh, komitoloģijas eh, procedūras ietvaros, jo ļoti bieži parādās situācija, kad pēkšņi komitoloģijai izskatīšanai tiek nodoti tādi jautājumi, kas, piemēram, direktīvā nemaz neparedz šādu procesu. Tā kā mums ir uh, Mm, jācenšas pēc iespējas panākt to, lai mēs pēc iespējas ciešāk tik iesaistītu lēmumu pieņemšanas procesā. Un ja eh, komisija tiešām kaut ko patiešām grib mainīt, lai parasts eh, pilsonis kaut ko saprastu, jo pretējā gadījumā cilvēkiem tiešām nav nekādas priekšrata, kas te notiek. Nu, varbūt tas ir druski, drusku ironiski, bet es te runāju par procedūras skaidrību. Paldies! Thank you. Jā, paldies, paldies, Godalība. Šķiet vairāk neviens par šo jautājumu no locekļiem nevēlas izteikties, tāpēc arī vēršos pie referenta Vanda Kampakungs, eh, kādi būtu jūsu secinājumi. Jā, priekšsēdētāji, paldies. Mm, sākšu ar pateicību S&D kolēģiem par ļoti nepārprotamu skaidru pozīciju. Es eh, mm, esmu gatavs eh, ciešai turpmākai sadarbībai ar jums un arī visiem citiem. Un nu, godelīvi tas, ko tu sacīji, tik tiešām ir kārdinoši. Nu, tagad tādu plašu, grandiozu polemiku uzsākt par, par komentoloģiju, visu savu sāpju izklāstīt. Bet esmu pētījis vairākas. Nu, Eh, regulas, skatījies, kā tur darbojas īstenošanas akti, deleģētie akti, un dažbrīd tiešām rodas jautājums, ko parlaments vispār tur, tur dara, vai parlaments kaut ko spēj darīt lietas labā. Bet ievadvārdos es jau sacīju, ka to nedarīsim, ka mēs skatīsim šo konkrēto komisijas priekšlikumu. Un uh, tiešām liels paldies DG Trade pārstāvjiem, kas izteicās, uh, klāstīja, kā tas viss darbosies tagad. Uh, saistībā ar tirzniecību šiem te defensīvajiem pasākumiem. Un eh, tāpēc eh, esmu apņēmības pilns arī ievērot šo, šo līniju, iet uz priekšu un arī apzinīgi skatīt grozījumus par šo eh, tēmu. Paldies! Paldies! Līdz ar to esam izskatījuši šo punktu, kā Noprotat, nu, jūrija vēl savu kalendāru nav apstiprinājuši, ja kurā gadījumā kaut kad oktobrī uh, būs, būs iespēja tad, tad, formulēt viedokļus. Turpinām. Atbilstoši darba kārtībai sestais un septītais. Šeit mums ir paredzēta saruna par pastiprinātās sadarbības un uh, nolīgumiem ES un tās dalību valstu un Kazahstānas starpā. Eh, šī eh, vienošanās ar Kazahstānu tika parakstīta 15. gada decembrī un tika nu, ir eh, provizoriski spēkā kopš pagājušā gada maija. Pagājušā gada novembrī parlaments tika aicināts dot savu piekrišanu šim nolīgumam. Afet ir vadošā komiteja un viņi lēma, ka ir nepieciešama tāda pavada rezolūcija, tā kā mēs esam aicināti noformulēt mūsu viedokli par abiem šiem, šiem dosjē. Borelī kungs ir referents. Pirmā viedokļa, pirmajā viedokļa apmaiņā viņš pats nevarēja piedalīties, bet viņš ir mūsu vidū šodien šeit un iepazīstinās mūs ar savu atzinumu, kā par vienu, tā par otru jautājumu. Lūdzu, Borelī kungs. Jā, liels paldies! Tātad šie e, divi atzinumi, ko esmu sagatavojis par pastiprinātu partnerību un sadarbību starp ES un Kazahstānas republiku. Taču pirms to daru vēlējos jums atgādināt, uh, sniegt nelielu ieskatu ģeopolitiskajā uh, kontekstā. Kopš neatkarības iegūšanas šī valsts ir kļuvusi par nozīmīgu ES partneri. Uh, mūsu strateģisku partneri Centrālāzijas reģionā. Un šo vērtējot šīs dienas eh, ES un Kazahstānas eh, attiecības eh, un mūsu partnerības un sadarbības nolīgumu, kas ir spēkā jau vairākus gadus, ir jāpaturprātā, kā šī sadarbība ir attīstījusies, kā arī politisko partiju izpratnē apziņā Kazahstāna ir ieņēmusi tādu nozīmīgāku vietu un lomu 15. gadā tā rezultātā mm, tika mm, panākta šī vienošanās par partnerību un sadarbību, kas mm, tātad provizoriski lielā mērā arī tirniecības lietās darbojas kopš 16. gada. Un te ir nepieciešama politiskā griba, lai to visu liktu uz tādām oficiālām sliedēm. Tā ir mūsu iespēja izvērst plašāk savu strateģisko starpību ar Centrālā Azijas reģionu. Uh, Um, šim nolīgumam seko un, un sekos turpmāki. Un mūsu attiecības ar Kazahstānu var un noteikti kalpos kā tāds paraugs, uh, tāds formāts uh, attiecību izvēršanai ar citām valstīm. Ja runājam par, par lietas politisko pusi, tad šī vienošanās nostiprina, uh, iecementē, tā teikt, es saistības iepratīm Astanai, uh, Un tas ir būtiski, domājot arī par tādiem milžiem kā Krievija un Ķīna, kam ir savas intereses. Eh, Kazahstāna ir valsts, kas neatzīst, piemēram, Krimas aneksiju, eh, tajā pat laikā būdama Eirāzijas ekonomiskās eh, savienības dalībvalsts, un tas ir strateģiski ļoti nozīmīgi arī vairāk citu apsvērumu dēļ. Kazahstāna ir pierādījusi sevi kā uzticamu partneri uh, kopš 90. Uh, gadiem uh, neskaitāmi uh, studenti ir bijuši mācīties šeit, Rietumē Eiropā, vēlāk uzsākuši darba gaitas Kazahstānas valdībā, ministrijās. Eiropas Savienība ir Kazahstānas numur viens tirzniecības partneris, eksporta um, mērķis mūsu tirdzniecības profils ar Kazahstānu ir ļoti raips un dažāds. Tur ir kā ražošanas iekārtas, dažāda smagā tehnika, farmaceitiskie līdzekļi, zāles. Ļoti dažāds ir, ir šis tirzniecības profils un ir būtiski tirzniecībai pievērst tai pienākošos vērību un uzmanību. Starp visām šīm tirzniecības sadaļām uh, tirzniecības jautājumu sadaļām. Ir, ir, ir, tā ir ļoti detalizēti izvērsta, tur ir precīzi atrunāta sadarbība muitas jomā, veselības fitosanitārijas jomā, būvniecība, kapitāla plūsmas, valsts iepirkums, kon konkurence e, e, enerģijas tirgu, daudz un dažādi jautājumi Eh, Kazahstānu joprojām nevaram eh, saukt par tādu īstu, patiesu brīvā tirgus eh, ekonomiku, bet tā ir uz pareizā ceļa nenovēršami. Ehm, ir izaicinājumi, kas Kazahstānai vēl ir jāpārvar, reformas, kas jāievieš, lai varētu tiešām teikt, ka tā nodrošina atbilstību Eiropas un starptautiskiem standartiem. Uh, Um, bet tas nedrīkst kļūt par, par nepārvaramu šķērsli mūsu attiecību tālākā izvēršanā. Šīs valsts uh, tautsaimniecība attīstās, uh, tā ir pārmēru joprojām atkarīga no naftas un gāzes nozares. Uh, ir nepieciešams panākt diversifikāciju šīs valsts tautsaimniecībā um, Kazahstāna ir neatkarīga valsts eh, tikai 25 gadus, un tās valstiskums joprojām ir ļoti trausls. Tā ir tādā mūžīgā, bezgalīgā pārejas uh, situācijā. Tā kā ir būtiski, lai jau kādas pārmaiņas uh, notiktu, nodrošinot uh, tādu stabilitāti, pēctecību, cilvēktiesības, pamattiesības. Situācija šajā, šajā jomā Kazahstānā ir arī tāda ļoti delikāta. Uh, Eiropas puse ir vairāk kādā norādījusi uz atsevišķiem trūkumiem un, un, un, un nepilnībām cilvēktiesību un pamatiesību jomā šai valstī. Tāpat laikā ļoti aktīvi, agresīvi valstī ienāk Ķīnas intereses. Tā kā īsumā mēs noteikti atbalstām šo, šo vienošanos apstiprināšanu, mūsu, mūsu klātbūtnes tālāku iecementēšanu uh, Uh, šā reģionā, turpinot ar, ar citām reģionu valstīm, ar Uz Uzbekistānu, piemēram, un, ja domājam par, par divpusējām attiecībām, divpusējām tirzniecīskām attiecībām, ir, ir uh, jāuztver uh, ļoti rūpīgi dažādie signāli, pārmaiņas konjunktūrā, sankcijas par Krieviju, naftas cenas izmaiņas un to, kā tas ietekmē mūsu konkrētās attiecības. Uh, Nedrīkstam aizmirst par tādu sēnu nelaimi šī reģiona valstīs kā korupcija. Um, um, reformu intensitāti un reformu gaitu. Um, Kazahstāna kļuva par PTO valsti 15. gadā, ir, ir plaša likumdošanas harmonizācijas darbu veikusi, bet joprojām uh, ir, ir, ir, ir uh, liels grūtības ar autortiesību ievērošanu, ir daudz viltojumu daž, dažādiem uh, produktiem. Uh, intelektuālā īpašuma tiesību likumdošana valstī vēl ir jāreformē un jāsakārto. Un tās līdzdalība Eirāzijas ekonomiskajā savienībā arī dzen rada pamatu bažām. Uh, Ehm, nu, šai valstī ehm, pielāgojoties drīzāk šim, šim kontekstam, notiek tāda attālināšanās no, no, no šī eiropeiskā konteksta un ehm, ņemot vērā to, ka Kazahstāna vēl tā teikt sēž, sēž uz žoga, tā nav tā definitīvi ieņēmusi tādu vai citādu pozīciju, mums ir, ir ne, ne, negurstoši jāturpina uh, Um, šīs mūsu attiecības veidot. Uzslavējot Kazahstānu par, par sekmīgām reformām, kur tas ir pamatoti par, par, par korupcijas apkarošanu. Un mm, Es jau runāju par, par šīm negācijām, uh, to starp jāmin uh, arotbiedrību aktīvistu, nevalstisku organizāciju aktīvistu, nu tāda apklusināšana, ir bijuši vairāks, uh, vairāk aresti, arī tādi mēģinājumi preses brīvību ierobežot. Tā kā eh, kolēģi mm, atzinumi, ko esmu sagatavojis, eh, ir ļoti nozīmīgi. Eh, šeit ir mūsu iespēja paust atbalstu Kazahstānai tās reformu ceļā, saprotot, kas šeit ir likts uz spēles, ne tikai potenciāla pēļņu un ieguvuma Eiropas uzņēmumiem, bet arī ģeopolitiski tas ir ļoti svarīgi, lai mm, parlaments eh, izteiktos, paust savu viedokli, savu nostāju. Un eh, paldies, eh, kolēģi, uzklausījāt. Ar, ar prieku uzklausīšu jūs komentārus. Paldies, un tagad uzrunāšu politiskās grupas vispirms tautas partija un mūsu ēna referente Godlīga. Paldies, es izteikšos pavisam īsi jo es vispirms vēlēšu pateikties referentam Borelī kungam par lielisko sadarbību un uh, faktiski mēs mūsu partijas grupā varam um, atbalstīt 90% no viņa uh, ziņojuma. Protams, kā Kazahstāna ir būtisks partneris Centrālā Azijā un uh, referenta nostājiet pareizajā virzienā. Un no tautas partijas grupas puses mm, šo te, šī te jaunā nolīguma mm, ratifikācija ir kaut kas tāds, ko mēs visnotaļ atbalstam. Un mm, mūsu mm, Attiecības un sadarbība ir jāstiprina iesk, um, dažādās jomās, ieskaitot investīciju uh, jomu un tā tālāk, uh, protams, sekojot uh, tam, kā Kazahstāna uh, realizē dažādas reformas sociālā un ekonomiskajā uh, jomā savā valstī. Bet es gribēju runāt par punktu G. Tas ir pēdējais uh, punkts uh, ziņojuma projektā. Es domāju, ka nav tā īsti pareizi. Mm, kādai valstī tā īpaši atgādināt par tās um, pienākumiem, nē, es atvainojos, tas arī uz D punktu labo sevi e, runātāji. Uh, jo attiecībā uz Eirāzijas uh, savienību Eh, mēs galā zinām, ka uh, Kazahstāna tur ir ļoti cieši iesaistīta un ir skaidrs, eh, ka uh, tā nevar tā vienkārši pāraut visu šīs attiecības. Un uh, skaidrs, ka uh, Kazahstānai ir pašai um, jāizlem, kā tai rīkoties un kā saskaņot šīs dažādas intereses. Un uh, attiecībā uz uh, ILO konvenciju. Es domāju, ka šo punktu vajadzētu tā pozitīvāk formulēt. Mēs iesniegsim grozījumu priekšlikumu, bet Barelī kungs, liels paldies par šo lielisko darbu. Un jūs padarāt dzīvē ēnu referentiem ļoti vieglu. Paldies! Uh, you, paldies, un tagad dod vārdu sociāldemokrātiem Davidam Mārtinam. Paldies! Mūsu ēna referente Marija Rēna nebija klāt, bet pirms es nolasu viņas paziņojumus, vēlos pateikties Devidam Bravlī. Marija norāda, ka mūsu grupa atbalsta uh, stratēģisko lomu ka Kazahstānai, kas ir nozīmīgs partners Vidusāzijā, un mūsu divpusējā sadarbība ir jāstiprina un jāturpina. Tomēr Eiropas Savienības politikai jābūt saskanīgai ar tās vērtībām un principiem. Cilvēktiesību stāvoklis eh, Kazahstānā vieš bažas, ir īpaši runājot par viedrošanās, eh, vārda brīvību un eh, cilvēktiesību standartiem. Un it īpaši jāpiemina vairāk aktīvistu aizturēšana, ieslodzēšana um, ehm, jūnijā aktīvistu, kuri cīnījās par darba tiesībām. Tāpat ir jāparedz pārtraukšanas mehānisms gadījumā, ja cilvēktiesību stāvoklis pasliktinās. Savas grupas vārdā es gribētu aicināt e, Kazahstānu īstenot īlo uh, Uh, standartus un tradīcijas, kā arī nodrošināt valstī tiesiskumu. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs ECR un ALDE pārstāvjus. Es neredzu, vai ir kāds no goja. Šolca kungs. Policinā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Eh, diemžēl mūsu ēna referenti nav klāt, eh, tādēļ es eh, izteikšu, tātad minēšu mūsu politiskās grupas viedokļus, un faktiski tas runās par mūsu grupas pozīciju par šo ziņojumu, Tēma ir diezgan sarežģīta. Ja mēs runājam par attīstību, tā ir viena lieta, bet jautājums kā, ar kādiem uh, paņēmieniem un kādā veidā vislabāk sadarboties ar Kazahstānu gan politiskā, gan ekonomiskā jomā. Un te man ir jāsaka, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Raugoties, kāda ir ES eh, kompetence eh, šajā jomā, un jāsaka, ka provizoriski tas ir stājies eh, spēkā jau ar 16. gada janvāri, un ir jāskatās, kādā veidā mēs formulējam šīs te sadarbības jomas, un te mums jārīkos ļoti konstruktīvi. Uh, Eh, kolēģis jau minēja par to, ka ir problēmas ar eh, cilvēku eh, tiesību jautājumiem, un vēstnieku konferencē tas tika īpaši uzsvērts, ka gan Āzijas, gan Klusa okeāna valstīs ir liels problēmas šajā jomā, un mums šeit jābūt ir tādiem konsekventiem realizējot politiku, piemēram, ar citām Āzijas un Klusa okeāna valstīm un Kazahstānu. Uh, Eh, tātad mums ir jābūt vienādai eh, ko, konsekventai pieejai cilvēktiesību jautājumu risinājumam ar, eh, pa, īpaši ar partnervalstīm, īpaši cenšoties stimulēt cilvēktiesību situācijas uzlabošanu. Runājot par pašu ziņojumu, um, es gribu teikt, ka Borelī kungs jau minēja, ka īpaši svarīgi ir šī Eirāzijas savienība un e, jautājums par to, kādas intereses aizstāv Eirāzijas savienība un e, kādas ir Eiropas Savienības intereses. Un tur varbūt vajadzētu tā šarpāk izteikties un, un to vajadzētu saistīt arī ar uh, cilvēktiesību jautājumiem, ar uh, darba organizācija arotbiedrību tiesību jautājumiem. jo to vajadzētu izvirsīt tomēr arī kā nosacījumu, lai tālāk attīstītu sadarbību ekonomikas jomā. Paldies! Paldies. Paldies, vārdu dodu zaļajiem. Paldies referentam par ļoti labi sagatavoto ziņu proje atzinu projektu. Manuprāt, tas ir labs sākums mūsu kopīgajam darbam. Es nevēlos atkārtot visu, kas jau izskanēja, bet pāris piezīmes. Arī mana grupa ir nedaudz skeptiska par tirdzniecības un investīciju attiecību. Uh, Eh, stiprināšanu ar Kazahstānu laikā, kad cilvēku tiesību stāvoklis valstī neuzlabojas. Tomēr Kazahstāna pilnīgi noteikti ir tā valsts, kas uh, Eh, uzrāda labus rezultātus reģionālajā perspektīvā. Tāpat ir jāņem vērā ģeopolitiskais konteksts un attiecībā uz Krieviju un Ukrainu, kur Kazahstāna ir ar ļoti nozīmīgu lomu. Eh, atgriežoties pie cilvēktiesību stāvokļa, paužam nožēlu par to, ka pastiprinātas eh, sadarbības līgums neiekļauj Eh, pilnu attīstības un tirsniecības nodaļu. Eiropas parlaments šajā sakarā pievērsīs īpašu uzmanību valsts sniegumam šajā jomā. Esmu nobažījies par ambiciozajām saistībām eh, attiecībā uz izēju materiāliem, enerģiju un tehnoloģiju transferu. Šajā sakarā norādu, ka Valsts rīcībā jau ir ļoti labas tehnoloģijas, bet šis nav viena virziena ceļš. Domāju, ka mēs arī kaut ko varam mācīties no viņiem. Noslēgumā paužu satraukumu par kapitāla plūsmu, liberalizāciju un aicinu cieši sekot naudas atmazgāšanas riskiem, kas varētu parādīties. Paldies, paldies, Bukner kungs! Citi runātāji nav pietiekušies, tāpēc tagad dodu vārdu komisijai, eh, kuru pārstāv eh, Treid ģenerāldirekcijas pārstāvs. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, paldies referentam par sagatavoto ziņojumu. Kā jau mēs to norādījām iepriekšējā diskusijā? šajā komitejā. Kazahstāna ir viens no nozīmīgākajiem tirdzniecības partneriem Vidusāzijā. mums ir ļoti nozīmīgs tirzniecības apjoms, kurš pēdējo gadu laikā ir pieaudzis it īpaši vērtības ziņā, netik daudz apjomu ziņā, turklāt ņemot vērā naftas cenu kritumu, bet kurš atkal pakāpeniski pieaug. Kazahstāna ir nozīmīga un uzticams enerģijas partners šajā reģionā un palīdz stiprināt Eiropas Savienības energodrošību. Kā jūs zināt, mēs esam atbalstījuši eh, eh, Kazahstānas iestāju PTO paralēli mēs esam izveidojuši pastiprinātas sadarbības un tirdzniecības nolīgumu ar Kazahstānu eh, un partnerības nolīgumu ar Kazahstānu. Šis ir pirmais šāda veida nolīgums ar um, bijušajām NVS valstīm, eh, tam varētu sakot arī citi nolīgumi ar valstīm šajā reģionā. Šajā nolīgumā ir iekļautas nozīmīgas disciplīnas ļoti dažādās jomās, un apvienojumā ar strīdu atrisināšanas mehānismu. Mēs uzskatām, ka tas varētu sniegt nozīmīgu devumu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 Let's continue. So, uh, let's hope. Turpināsim. Cerams, ka viss ir sakārtojies un dosim atkal vārdu runātājām. Es paliku pie tā, ka ir iekļauts automātisks strīdu atrisināšanas mehānisms E, kurš ir paredzēts, lai uzlabotu Kazahstānā pastāvošo uzņēmēju darbības vidi. Un tas palīdz piesaistīt e, vairāk investīcijas valstī, diversificēt ekonomiku, kā jau tas tika norādīts iepriekš. Un tagad daži komentāri par ieteikumiem ziņojumu projektā. B punktā komisija aicina atbalstīt Kazahstānu, lai efektīvi ieviestu brīvās tirzniecības nolīgumu, un šajā sakarā mēs esam spēruši konkrētus soļus. Pirmkārt, TAIEX projekts E, tehniskā atbalsta un intelektuālā īpašuma jomā, un arī novembrī mēs sagaidām, ka mūsu eksperti apmeklēs Kazahstānu, lai praktiski dalītos pieredzē. Tāpat mēs esam analizējuši tā saucamo plaisa analīzi, kas tiek eh, veikta dažādās nolīguma jomās, lai skatītu, kāda ir pašreizējie noteikumi un likumdošana, kas ir spēkā Kazahstānā un kas, kādi ieteikumi būtu uh, jāpiemēro. Šīs ir abas sagatavošanās darbības, kuras mēs veicam Kazahstānas sakarā. Tālāk par C punktu runājot, kuru es vēlos uzsvērt tīpaši intelektuālā īpašuma tiesību jautājumi, ir atsauci uz reģionālo režīmu. Šis ir svarīgs punkts kuru mēs esam pārunājuši ar Kazahstānas līniju iestādēm. Turpinās diskusijas par iespēju grozīt reģionālo. Uh, <coughs> so we are of course following this uh, discussion in the Eurasian. Uh, esošos noteikumus, kas ir vietēja rakstura un ieviestu starptautiska standarta eh, atbilstošas noteikumus. Tālāk par e-punktu runājot, kas attiecas uz eh, tirdzniecību un eksportu. Mēs uzskatām, ka ir ļoti nozīmīgi tas, ka Kazahstāna ir daļa no treisis sistēmas, tas ir ļoti nozīmīgi, un šajā sakarā mūsuprāt ir svarīgi panākt to, lai Kazahstāna pieņem divpusējos SPS certifikātus kas ir pieņemti Kazahstānā iestājoties e, PTO. Par Eiro, Eirāzijas ekonomisko savienību situācija ir sekojoša. Kazahstāna ir pievienojusies PTO, un tāpēc ir atsevišķi līmeņi atsevišķām tarifu kategorijām, un tās ir izdevīgākas nekā pašreiz Eirāzijas ekonomiskajā savienībā spēkā esošās, kā arī Kazahstāna norādīja, ka nākotnē tā vēlētos pieskaņot eh, vairākus savus ražojumus eh, Eiropas eh, tarifu prasībām. Šobrīd, un ja nākotnē Kazahstāna vēlas izmantot PTO nosacījums, lai mainītu savas saistības, tad tai būs jāsāk sarunas ar PTO dalībniekiem, tā skaitā Eiropas Savienību, par kompensācijas mehānismiem un visbeidzot G punkta sakarā par darba tiesībām. Šajā sakarā mēs sadarbojamies ar citu lietām, ģenerāla direkcijām un ārējās darbības dienestu, lai nodrošinātu to, ka Kazahstāna ievēro savas starptautiskās saistības. Mēs esam veltījuši daudz laika eh, šim darbam martā, sadarbojoties ar Kazahstānas slēmēju iestādēm, kuras mūs informēja, ka tās pārskatīs arotbiedrību likumu, lai tas atbilstu e, starptautiskās darba organizācijas standartiem. Mēs esam iecerējuši sekot šim jautājumam vēl ciešāk, un tas būs ļoti nozīmīgs jautājums tuvāko mēnešu laikā mūsu diskusijās ar viņiem. Lūk, tie ir komentāri no manas puses priekšsēdētāju attiecībā uz Boreli kungas ziņojumu projektu. Paldies, turpina priekšsēdētājs, un tagad uh, uzklausīsim atkal referentu diskusijas noslēgumam. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, eh, es vēlētos pateikties kolēģiem pār sniegtajiem komentāriem. Bet, kā jūs zināt, eh, atzinums ir ierobežot apjomu tekstu, un mēs tajā nevaram skatīt visus jautājumus. Mēs eh, pārzinām situāciju Kazahstānā, mēs Eh, būtu vēlējušies eh, sagatavot tādu tekstu, kas varētu izskatīt eh, visus pieminētos aspektus. To, bet es tomēr mēģināju šajā ļoti uh, lakoniskajā tekstā iekļaut visu, kas attiec uz cilvēktiesību problēmām, sadarbību, uz ģeopolitisko ietvaru. Es eh, ar lielu paļāvību gaidu jūsu ieteikumus un labojumus, lai mēs varētu tiem pateicoties izveidot kopīgu nostāju. Kā arī es aicinu Eh, pārdomāt vēlreiz jautājums par nolīgumu, pagaidu darbību un parlamentu lomu. Paldies visiem kolēģiem, kur izteicās. Paldies referentam, paldies kolēģiem, kuri piedalījās šajās diskusijās. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 4. septembrim, pulksten 18. Nākošā sanāksme ir 25. septembrī, kad liksim uz balsojumu atzinumu projektu gan par piekrišanas tekstu, gan par pavadu rezolūciju. Un ar, ar to mēs esam pabeiguši skatīt mūsu darba kārtības punktu, un mēs varam pāriet pie devītā punkta viedokļa apmaiņa ar komisiju par makrofinanciālās palīdzības eh, ieviešanu. Kā jūs to ļoti labi zināt, mums nereti notiek diskusijas par instrumentu, ko mēs devējam par makrofinanciālo palīdzību. Tāpat ir komisijas ziņojums pastāv padomiem parlamentam par makrofinansiālās eh, palīdzības sniegšanu trešajām valstīm 16. gadā. Šeit ir runa par eh, programmām eh, Gruzijā, Jordānijā, Kirgīzijā, Moldovā, Tunisijā un Ukrainā. Tagad es uzrunāšu komisiju Lēnerta kungu, kurš pārstāv Ekfin ģenerāla direkciju, kurš izklāstīs komisijas ziņu. Un, Lenēt, kungs, vārds jums paldies priekšsēdētāji. Kā jau jūs sacījāt, es īsi sniegšu pārskatu par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu 2016. gadā, kā arī pašreizējo stāvokli. 16. gads izpaudās kā esošo eh, programmu eh, progress vairākās valstīs, Gruzijā, Tunisijā, Ukrainā, lai gan atsevišķus aspektus nācās aizskavēt no mūsu uh, gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Tāpat ir uzsāktas divas pēcdarba operācijas Grūzijā un Tunisijā. Jaunu operāciju piedāvāja komisija Moldovai. Tagad es izklāstīšu, kā MFP tiek ieviesta vairākās valstīs. Pār Kirgīziju. Šī sniegums bija īpaši ņemot vērā to, ka Kirgīzija atrodas ārpus ierastās uh, geogrāfiskās teritorijas, tajā pašā laikā jādzīmē demokrāti, uh, demokrātiskie procesi šajā valstī un arī to, ka pēc nosacījuma atbilstības komisija ir piešķīrusi pēdējo palīdzības sadaļu 16. gadā. Tāpat mēs pabeidzām eh, pēdējo eh, MFP operāciju Gruzijā. Eh, pēdējā palīdzības sadaļa tika izmaksāta maijā, tomēr eh, mūsu prāta situācija eh, Gruzijā ir trausla un tika apstiprināta aprīlī trīs gada uh, programma. Gruzijas lēmējiestādes arī ir uh, lūgušas sniegt jaunu MFP un šādas iespējas tiks skatītas. Mēs esam konsultējušies ar eh, ekspertiem un komisijas priekšlikums parlamentam un padomēji tiks iesniegts visdrīzāk oktobra sākumā. Mēs esam plānojuši eh, paredzēt jaunu operāciju līdz 45 miljonu līmenim. Un Jordānijā savukārt pēc Sīrijas krīzes izaugsme ir palielinājusies līdz 2% 16. gadā. Tā bija vislēnākā izaugsme Jordānijā kopš 2010. gada. Tāpat arī budžeta deficīta līmenis ir augsts ap 9% un tas eh, pat eh, sasniedz 13% no IKP. Un šajā kontekstā eh, komisija piedāvā otro MFP ar diviem miljoniem aizdevumos, ko apstiprināja līdzlikumdevēja 16. gadā. Sarunas par saprašanās memorandumu tiek tiek uh, pabeigtas, un šis memorands visdrīzāk tiks parakstīts drīzumā. Tādā veidā mēs varēsim izmaksāt pirmo sadaļu uh, Jordānijai uz oktobra beigām. Kā jūs zināt? Parlaments un padomu kopīgajā paziņojumā ir norādījuši, ka ir jāseko tam, vai, vai būtu jāparedz pēcdarba operācija un komisija sekos šim jautājumam pēc esošās operācijas pabeigšanas. Pār Tunisiju runājot. Ekonomiskā izaugsme ir neliela un maksājuma bilance ir visai trausla, deficīta līmenis ir ap 9%, un noslēdzot pirmo programmas pārskatu, to veic SVF, un pēc pirmās Tunisijas programmas veiksmīgi novērtējumi mēs izmaksājām uh, pēdējo sadaļu 100 miljonu eiro Tunisijai jūlija beigās. Otrā operācija par 500 miljoniem un trijos maksājumos 300, 150, 150 tiks uzsākta aprīlī, tik uzsākta aprīlī pēc eh, dokumentu ratifikācijas. Pirmās sadaļas izmaksāšana nav pakļaut nekādiem nosacījumiem. Mēs sagaidām, ka tā tiks izmaksāta septembrī. Ukrainā, kur varētu runāt par makroekonomisku stabilizāciju, tomēr jānorāda uz nestabilo politisko situāciju, ņemot vērā vēlēšanas 19. gadā un augstiem ģeopolitisko riska līmeņiem. Tāpat Ukrainai būs jāsaskaras ar nozīmīgiem ārējiem maksājumiem. Kā jūs zināt, kopš krīzes sākuma Eiropas Savienība ir paredzējusi 3,5 miljārdu palīdzību, 2,8 jau ir izmaksāti. 16. martā pēc zināmas kavēšanās sakarā ar eh, reformu ieviešanas aizkavēšanos mēs varējām izmaksāt otro sadaļu, kas bija 600 miljoni, uh, otrajā MFP programmā, un pēdējais maksājums 600 miljoni uh, tiks veikts atbilstoši nosacījumu izpildēji. Šobrīd ap divām trešdaļām nosacījumu šī maksājuma saņemšana ir izpildīti, un šajā sakarā komisija uzsver to, cik svarīgi ir pātrināt ieviešanu, jo pastāv risks, ka pēdējā e, izmaksa netiek veikta. Jo nākošā gada janvārī beidzas paredzētais 2,5 gadu ilgais izmaksu periods. Un noslēgumā Moldova ir saskārusies gan politiski, gan ekonomiski ar sarežģītu periodu, eh, ar nozīmīgu banku krāpšanās skandālu 14. gada novembrī. Un tas samazināja ekonomiskās izaugsmes tempu un vājināja maksājumu un fiskālo pozīciju. Šajā sakarā Moldova ir lūgusi un saņēmusi atbalstu no SVF trīs gadu programmā. Uh, ir pieņemta, kā arī Moldovas valdība lūdza MFP no uh, Eiropas Savienības. Komisija iesniedz priekšlikumu 17. gada janvārī par 100 miljonu operāciju, kas būtu 60 miljonu aizdevumu un 40 miljonu grantu. šīs izmaksas tiks veiktas trīs maksājumos. Būs stingri nosacījumi attiecībā uz katru maksājumu daļu, iekļaujot eh, reformas pārvaldes un valsts nozarē, enerģijas nozars reformu, eh, sociālās drošības eh, spilvēm izbēgšanu uzlabošanu, kā arī citi nosacījumi. Pēc diskusijām ar padomu parlamentu un saskaņā ar grozīto lēmumu mēs esam iecerējuši iekļaut specifiskus nosacījumus saprašanās memorandā attiecībā uz caurskatāmu valsts ierēģu darbu, mēdīju plurālismu un citiem. Bez tam trīs institūciju paziņojumā ir norādīts tas, cik būtiski ir demokrātiska mehānismu stiprināšana, kas ir priekšnosacījums, lai varētu saņemt MFP saskaņā ar šo paziņojumu un saskaņā ar nesenām iniciatīvām vēlēšanu sistēmas domaiņai komisija un ārējās darbības dienas cieši sekos šo nosacījumu izpildēji un pievērsīs uzmanību tam, kā Moldovas lēmēji iestādes pilda starptautisko partneri, tīpaši Venecijas komisijas ieteikumus. Tāpat eh, tiks iekļaut uzraudzība visu izmaksu izlietojumam, kā jūs zināt, grafika paredz to, ka lēmumu pāraksta padomas un parlamenta priekšsēdētājs sept, eh, plenārsēdē septembra vidū. Un pēc lēmuma formālas pieņemšanas komisija tiek pilnvarota noslēgt saprašanās memorandu. Sarunas par saprašanās memorandumu parakstīšanu ar Moldovu ir uzsākts. Un pirms spēkā stāšanās to vajadzēs ratificēt parlamentā. Kā jūs zināt, e, dalībvalstis tiks informētas par saprašanās memorandumu saturu, tāpat arī notiks konsultēšanās ar parlamentu un padomu pirms uh, šī memoranda pieņemšanas. Un tagad es vēlos pateikties jums par uzmanību. No manas puses tas ir viss. Thank you very much for the... Liels paldies par šo prezentāciju, un tagad es eh, došu vārdu vispirms tiem eh, kolēģiem, kas ir pastāvīgi referenti eh, par attiecīgajām valstīm, runājot par makrofinanciālo atbalstu. Visi varbūt nav klātesoši. Uh, bet eh, varbūt kāds cits viņus aizstāts, aizstās. Um, Hannu Takulā ir atbildīgs par eh, Grūziju, par Jordāniju eh, Maurelkungs, par Kirgīzijas republiku Davids Borelī, par Moldovu Sorins uh, Moisa, par Tunisiju Lalondas kundze, viņa ir klāt, ja jūs vēlaties izteikties lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, paldies, kolēģi. Es vēlējos uzdot pāris jautājumus attiecībā uz Tunisiju un MFP. Vai jūs varētu izklāstīt uh, izmaksāšanas veidus pirmajai un otrajai sadaļai? Tāpat jūs norādiet uz grūtībām sadarbībā ar tu, Tunisijas lēmē iestādājiem. Kāda ir šobrīd situācija? Kā arī vai jūs varētu vairāk eh, precizēt šo aspektu. Tas ir pirmais jautājums. Nākošais jautājums. Ja novērotāji ir satraukti par ekonomisko stāvokli Tunisijā, tas varētu ietekmēt valsts politisko stabilitāti un kāds ir jūsu vērtējums par to? Vai jūs konstatējat uzlabošanos eh, palīdzības eh, sadaļu izmaksās. Paldies! Uh, thank you very much. Our, uh... Liels paldies! Un uh, Valeskungs ir atbildīgs par Ukrainu. Uh, tagad došu vārdu politisko grupu koordinatoriem. EPP grupa. Godlīve Fiskud Lovelas kundzei vārds lūdzu. EPP vārdā kaut ko gribat teikt kā koordinatore? par mikrofinanciālo palīdzību. Mm, atvainojos, mums nav ko teikt. Eh, Aleksam Moskavīcī, lūdzu, jums vārds. Pavisam īsi komentāri no manas puses, eh, vērojot, kas notiek eh, šajās valstīs. Es vēlētos papildus informāciju par Tunisiju, jo tā ir valsts, kurai mēs pievēršam īpašu uzmanību, runājot par to darbu, ko migrācijas krīzes sakarā mēs veicam ar komisiju. Ar EKR neviens negrib izteikties Aldis vārdā, arī nē. Goe vārdā Šolts kungs lūdzu. Paldies, es vēlēšu pateikties komisijai par šo sniegto informāciju, bet uh, vēlējos pievienoties tiem jautājumiem, eh, kurus uzdeva kolēģi attiecībā uz detalizētāku informāciju par uh, nosacījumu izpildi, kas ir saistīti ar uh, eh, makrofinanciālās palīdzības sniegšanu. Jo katreiz, kad mēs runājam par šiem jautājumiem, mēs vienmēr parlamentā un īpaši mūsu tirniecības komitejā uzsveram, ka mēs vēlamies skaidru priekšstatu par to, ko no savas puses ir e, veikušas šīs valstis un vai tiešām tas ir palīdzējis e, šo valstu attīstībai. Un mēs vēlētos regulāri saņemt informāciju, varbūt rakstiski, par to, e, kur tiešām ir vērojams skaidri redzams progress mm, un šī te trešā maksājuma daļa attiecībā uz Ukrainu. Jūs sacījāt, ka tur pastāv noteikti problēmas, bet kādas problēmas? Uh, kas tad nav uh, paveikts, kas konkrēti ir, uz ko konkrēti vajadzētu koncentrēties tālākā sadarbībā ar šo valsti. Un es vēlētos pajautāt arī papildu, lūgt papildus informāciju par Tunisiju un Moldovu. Es domāju, ka situācija nu, tā īsti nav mainīsies šajās valstīs, lai gan jūs sakāt, ka tās ir ceļā uz kaut kurien. Runājot par saprašanās memorandu Eh, faktiski mums eh, ir ļoti pamatīgi jāizdiskutē šis memorāns eh, šeit parlamentā, mūsu grupā, pēc tam visā parlamentā, pirms tas vispār tiek pieņemts. Liels paldies, neredzu nevienu koordinātoru, kas būtu klātesoši tādēļ. Lūdzu, dod vārdu deputātiem Šusterkungs. Jā, paldies. Es varu atbilst, atbalstīt uh, Šalca kungu runājot par uh, Ukrainu. Uh, te tiešām rodas pamatoti jautājumi, ja mēs runājam par makrofinansiālās palīdzības izmaksāšanu. Vai Ukraina tiešām ir izpildījusi savus mājas darbus un vai tiešām mēs esam šeit panākuši kādu progresu attiecībā uz komis, korupcijas apkarošanu? Eh, arvien uh, ir jūtama uh, to partiju ietekme, kas ir pie varas un ar likumdošanu uh, netiek pieņemti, netiek pieņemti tiesība akti, kas varētu ierobežot oligārhu tiesības. Un tāpat laikā līdzīgi kā iepriekš ēna ekonomika zeļ un plaukst un uh, Tāpat laikā valstī valda uh, kliedzoša nabadzība un tā pašā laikā uh, milzīgas uh, kapitāla summas izplūst no uh, valsts un nosēžas, nu jūs jau zinat, kādās valstīs. Uh, Es domāju, ka mums ir jābūt skaidrībā, ko tad valsts īsti ir paveikusi un jādomā, ko mēs darīsim ar šo trešo e, maksājumu daļu. Un vai mums tā vispār ir jāizmaksā, ja dalība valsts nav, e, ja šī valsts nav realizējusi tos nosacījumus, kas padara šīs izmaksas e, par iespējamām? Paldies! Es neredzu vairs nevienu citu, kas vēlētos izteikties, bet Pirms pievērsties komisijai, es vēlētos pats uzdot divus vai komentēt divus jautājumus. Runājot eh, par nolīgumu ar Moldovu par makrofinanciālo palīdzību. Ņemot vērā jūsu viedokļus, vēlos teikt sekojošo. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi turēties eh, pie tā, ko jūs tikko nolasījāt kā komisijas nostāju. Par to ir ļoti asi debatēts šeit parlamentā, jo, diemžēl, eh, no Kišiņevs pārāk daudz labu ziņu nenāk. Eh, drīzāk mums ir jāsatrauc par notikumu attīstību tur. Tā kā mums ir jāturas pie mūsu izdebatētajiem lēmumiem um, un pie tā, ko jūs tikko nolasījāt. Man ir arī divi jautājumi. Pirmkārt, Pirmais jautājums ir saistīts ar uh, kopdarbu, ko ir veikuši mūsu uh, dienesti, lai uh, varētu saskaņot visus no nekomitoloģijas dokumentus gan Ekofinā, gan Eiropas parlamentā. Tādēļ liels paldies par sadarbības garu. Uh, Bet es vēlos atgādināt, ka ir vēstule, ko ir parakstījis Bens Langs, šīs komitejas priekšsēdētājs 3. jūlijā. Tas ir uh, adresēts Pieram Moskavičī komisāram par to, ka neoficiālie dokumenti un paziņojumi uh, arī būtu to dokumentu skaitā, kur, ar kuriem pēc pieprasījuma jāiepazīstina uh, Eh, komisija un parlament, komi, padomu parlaments, ja eh, tie to pieprasa. Eh, bet mūsuprāt, automātiski šis dokuments būtu jānosūta abām institūcijām, neatkarīgi no tā, kura institūcija pieprasīs šo attiecīgo dokumentu. Tālāk runājot par jaunajām programmām un 16. Mm, gadam un ziņojumu un salīdzinājumu ar 17. gadus Ēģipta, Armēnija, Grūzija un programmas, uh, Mm, iespējams arī uh, pēcizpildes uh, programmas Jordānijā. Tātad, kas ir jauns attiecībā uz šīm valstīm un uh, jaunajām operācijām? Nu, tagad došu vārdu jums, Lenart kungs, uh, un uh, jūs varēsiet uh, atbildēt uz uh, deputātu komentāriem un apsvērumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es pievērsīšos eh, jautājumiem, kas ir saistīti ar konkrētām valstīm. Sākšu ar Tunisiju. Eh, izskanēja jautājums, mm, kas lūdza skaidrojums par kavēšanos. Jā, eh, kavēšanās ar izmaksām ir bijušas, izmaksājot palīdzības līdzekļus Tunisijai, jo Tunisijas pusē, zinām, laiku prasīja dokumentu ratifikāciju Eh, bez tām arī eh, vēlēšanām bija noteikta ietekme, tās noritēja pagājuši gadu, un arī šīs procesas kavēja eh, palīdzības procesu. Un arī jāsaka, ka dažas reformas un daži pasākumi kas bija obligāti veicami, lai saņemtu attiecīgo finansējumu, nu, arī tie aizkavējās. un vienojoties ar uh, dalību valstu komiteju, kas, uh, eh, regulēš, kas strādā ar šiem jautājumiem, tika nolems, ka pirmās operācijas pēdējā maksājuma daļa uh, eh, 100 miljonu apmērā. Uh, Tātad tā ir tika piešķirts izņēmums attiecībā uz vienu nosacījumu un uh, Tāda arī izmaksa jūlijā tika veikta. Yes. Uh, oh, oh, Un kolēģi man saka priekšā, ka informatīvs paziņojums uh, par šo faktu ir nosūtīts gan parlamentam, gan padomē. Tālāk. Eh, taču tagad mums ir eh, radies iespējas, ka pašreizēji, pašlaik realizējumai operācijai Tunisijā situācija ir labāka. Ratifikācija ir jau notikusi, un es jau minēju, ka pirmās maksājuma eh, daļa tiek izmaksāta tikai ar nosacījumu, ja tiek realizēta starptautiskā valūtas fonda programma. Uh, Nu, un e, izmaksas ir paredzēta septembrī ar nosacījumu, ka m, mm, ir izpildīti MFP nosacījumi un e, pašlaik nav, e, nu, nav nekā, kas liecinātu par pretējo. E, otrā izmaksu daļa varētu notikt līdz 17. E, gada beigām. Mm, tālāk par Ukrainu. Es jau minēju, eh, šeit eh, notika ievērojams aizkavēšanās ar eh, trešās operācijas otro izmaksu daļu 600 miljonu apmērā un galu galā komisija lēma, ka panāktais progress nosacījuma realizācijā ir pietiekams, lai varētu veikt otro izmaksu daļu un šķiet, ka tā notika šī gada maijā. Un savukārt trešā maksājuma daļa ir, nu, šeit situācija ir sarežģītāka. Es jau minēju 4. janvārī 2004, 2018. Eh, gadā uh, Ukrainas operācijas darbības termiņš izbeigsies. Un pagaidām eh, tikai divas trešdaļas no pasākumiem, kas ir eh, un nosacījumiem ir izpildīts saistībā ar šo izmaksu. Un es gribētu minēt eh, iztrūkstošās lietas. Tie ir pasākumi, kas ir saistīti ar elektroniskās uh, respektīvi finanšu deklarāciju sistēma eh, valsts ierēģiem, eh, tālāk uzņēmumu, eh, elektroniskās sistēmas izveide nodokļu maksāšanas jomā, tālāk aktīvu atgūšanas biroja un attiecīgo organizāciju darbs un izveide sadarbības starp atbilst, atbildīgajām iestādēm, korupcijas apkarošanas jomā, sociālo pakalpojumu sniegšana un sekošana to izpildē. Un ir arī daži pasākums Ukrainā ir mm, realizēti, kas kropļo tīrzniecības režīmu, un tie var radīt grūtības finanšu sektorā. Establishment of a central credit registry by the National Bank. Eh, tālāk par centrālo kredīta reģistru, kur turētāji ir uh, Ukrainas centrālā banka, ir jāveic darbs pie tā. Nu, lūk, nu, tās ir uh, eh, tāds detalizētāks izklāsts par darbībām, kas vēl ir veicamas Ukrainā. Tālāk par Moldovu es varu tikai apstiprināt to, ko teicu iepriekš, un proti, ka pēc formālās pieņemšanas septembra vidū mēs centīsimies pabeigt sarunas ar eh, Moldovu par eh, saprašanās memorandu. Un mm, procesa daļa, procesā tātad tiks ietvertas sarunas arī par politiskajiem eh, priekšnoteikumiem eh, nosacījumiem, kurus eh, veiks komisija kopā ar ārējās darbības dienestu, un par lēmumiem mēs arī saņemsim informāciju, vai varam turpināt darbu pie saprašanās memoranda. Um, Kas attiec uz dokumentu nosūtīšanu. Mēs vēlamies pateikties par vēstuli, ko esam saņēmuši no priekšsēdētāja Langenkunga, un mēs esam sagatavojuši arī atbildi. un mēs priecājamies, ka priekšsēdētājs apstiprina sadarbību uh, vēstuļu apmaiņas jomā starp ECOFIN un uh, jūsu komiteju un uh, par to, ka tiks nozīmēts kontaktpunkts, un mēs turpināsim uh, nodrošināt jums informāciju par visiem paziņojumiem, kas tik minēti iepriekš. Un runājot eh, par eh, īpašiem IT rīkiem, kas reģistrē komitoloģijas eh, procedūras. Ehm, tas arī dos iespēju INTA komitejai gūt visu informāciju un visus dokumentus par darbu pie saprašanās memoranda. Ehm, mums joprojām ir viedoklis attiecībā uz neoficiāliem dokumentiem, kā ka tas tie tomēr būtu jānosūta tikai tām eh, institūcijām, kas tos ir pieprasījuši. Ja dokumentu pieprasa parlaments, tas tiks nosūtīts parlamentam un otrādi. Ja padomu to pieprasīs, to nosūtīs padomē. Tas šķiet ir saskaņā ar vienlīdzīgu eh, attieksmi pret parlamentu un padomi attiecībā uz eh, dalīšanos informācijā. Un visbeidzot. Jūsu jautājums, e, kas bija saistīts ar jaunajām operācijām, e, kas vēl paredzēts šajā gadā? Es jau sacīju, kā attiecībā uz Grūziju e, būs pēc operācija. Mēs jau esam diezgan tālu pavirzījušies uz priekšējā jautājumā. Mēs sagatavojam likumdošanas dokumentus, un jūs tos saņemsiet kaut kur oktobra sākumā šī operācija ir līdzīga iepriekšējai. Tā ir diezgan neliela apjoma, runa ir par 45 miljoniem. Citas valstis - Jordānija saskaņā ar paziņojumu, ar ko nāca klajā parlaments padoma un komisija par otrās operācijas apstiprināšanu. Mēs aplūkosim iespēju uh, vēl turpināt arī trešo operāciju, bet tas notiks tikai tad, kad šī operācija pilnībā tiks īstenot. Un uh, maksājumiem eh, vēl tikai ir jāsāks. Runājot par citām minētajām valstīm - Armēnija, Ēģipte. Nu, uz šo brīdi e, tās ir diezgan tādas hipotētiskas iespējas. Armēnijai e, no Armēnijas puses nav bijis īpaši pieprasījumi, tā kā iespējams, ka nekāda institīva arī šajā jomā nebūs. To pašu var teikt arī par Ēģipti. Nav īpaša pieprasījuma no Ēģiptes par uh, eh, makrofinansiālās palīdzības operāciju realizāciju. Viņiem ir starptautiskā valūtas uh, fonda operācija, kas ir diezgan apjomīga, un tā ir pilnībā arī finansēta, un uh, tur nebūs nepieciešamība pēc papildus finansējuma no Eiropas Savienības puses. Paldies! Uh, thank you very much. Jā, paldies. Divi papildu jautājumi ir eh, radušies, tāpēc eh, turpināsim šo sarunu. Laiks mums vēl mazliet ir. Sāksim ar Šalca kungu. Jā, paldies. Viens vienīgs jautājums par Ukrainu. Jūs teicāt, ka mm, nu, tas laika loks ir, ir tāds pašaurs. Eh, pašaurs 18. gada beigās ir termiņš trešajai izmaksai, un tad kāds ir termiņš uh, izpildes uh, pārbaudīšanai, uh, kas tad notiks DigiTrade, kas tur vēl iesaistīsies, vērtēs Ukraiņu sasniegumus, kāds tam ir grafiks, jo gal galā mēs noteikti vēlēsimies saprast, kas ir paveikts, kā, šie, kā šī MFA nauda ir apgūta. Lūk, paldies. Un Šusterkungs arī vēlas uzdot jautājumu. Paldies. Jā, faktiski mans uzdotais jautājums tā arī netika atbilstēts. Es negribu zināt, kas un kā tur ir maksāts un par ko, bet es gribu zināt, ko uh, komisija ir darījusi, lai nodrošinātu to, ka attiecīgie nosacījumi izmaksām ir uh, realizēti. Un uh, tas ir izšķiros jautājums attiecībā uz Ukrainu, vai tiešām oligarhi hierarhiskās struktūras patiešām ir uh, pārveidotas atbilstoši un vai korupcija patiešām ir iegrožot. Tas ir būtiskākais. Tāpēc es gribētu uh, dzirdēt nu, to, ka pirms trešās izmaksu daļas uh, tiešām parlaments arī tiktu informēts par to, vai ir Ukraina izpildījusi savus mājasdarbus vai nē. Tas ir tas, kas ir būtīgi, būtiski un man interesē. Those two Jā, paldies par šiem diviem papildu jautājumiem. Nu, tad vēlreiz vēršos pie komisijas. Jā, paldies. Nu, par, par laika logiem, laika grafikiem runājot. Neesmu īsti pārliecināts, bet šķiet, ka kolēģi, kas strādā ar Ukrainu, turp dosies oktobrī, kā reiz, lai vērtētu uh, Ukraiņu sekmes, uh, kā viņiem sokas ar trešās uh, šīs te eh, izmaksātās eh, aploksnes eh, apgūšanu. Līdz ar to nu, viņiem ir, ir viss kārtīgi jāpaveic, lai pēc tam varētu izdarīt secinājumus. Un tālāk mm, šis jautājums par mm, korupciju un, un citām, citām negācijām vēl neizdarītie mm, darbi La, pārlasot to uzskaitījumu, tur tik tiešām parādās uh, korupcijas apkarošana, tas, ka korupcija vēl joprojām plaukst un zeļ, nu, tas nozīmē, ka progress ir nepietiekams, un līdz ar to mēs tam turpināsim pievērst uh, uzmanību, iespējams, uh, nu, tā nopietnāk, stingrāk. Jā. Mm, kā parlaments, tā padome, alaši tiek informēti ļoti konkrēti ar, ar īpašu vēstuli, paziņojumu pirms tiek, izma, tiek, tiek piešķirta jauna naudas aploksne. Kā, tātad mēs informējam par to, kā tas kā viss ir noticis ar otrās šīs aploksnes, šī kumosa apgūšanu. Un tā to darīsim arī nākamreiz. Paldies, paldies kolēģi par šo sarunu, paldies eh, kolēģi, ka ieradāties, eh, sniedzāt informāciju, atbildējāt uz jautājumiem. Līdz ar to esam izskatījuši devīto punktu mūsu darba kārtībā. Nākamais punkts - koordinātoru sanāksme, eh, kas notiks šeit slēgtā zālē. Aicinu tikai koordinātors, parlamentu juridisko dienestu politisko grupu pārstāvis un to asistentus palikt šai telpā. Šī sanāksme sāksies pulkstens 11. līdz ar to mūsu rīcībā ir 12 minūtes atelpai un tad, tātad precīzi 11. aicinu šeit tikties koordinātoru formātā. Thank you.